Dāmas un kungi, sāksim piekto darba kārtības punktu izskatīt. Es nesaprotu, kādēļ spāņu draugi visi ir devušies prom, vai nu tas futbola dēļ, vai kā. Grūzija vienmēr ir manā prātā, man prātā. So, uh, we come. Tagad mēs pārējām par uh, ziņojumu par vīzu jautājumu attiecībā uz Gruziju. Uh, atzinuma autors ir Mamiekienkungs, uh, ziņojuma autora ir Marija Gabriela un tiek uh, paredzēts balstot par šo ziņojumu septembrī Libe komitejā. Tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas ātri līdz 21. jūnijam 12. Tātad ir grozījuma iesniegšanas termiņš un balstojumam jānotiek 12. jūlijā. Vai jūs tam piekrītat? Labi. If you can make that, it was. No. Nu, Bet varbūt pat 7. jūlijā to mēs ierosinām, jo ātrāk, jo labāk. Tad darīsim Strasbūrā 7. jūlijā pirms uh, vēl diskusijas lībē. Un tagad vārds Mamikin kungam. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Eiropas komisijas eh, priekšlikums vēlas izmainīt 539 regulu, kas tika pieņemta 2010. gadā, kas eh, paredz eh, Gruzijas pirsoņiem, kuriem ir izdotas biometriskās pases, bezvīzu režīmu. Vīzu režīmu atvieglošana un bezvīzu režīmu ieviešana starp ES un Gruziju stājās spēkā 11. gadā un pateicoties šiem diviem līgumiem un to veiksmīgu īstenošanu bija viens no priekšnoteikumiem, lai turpinātu vīzu liberalizāciju dialogu. Šajā uh, laikā komisija ir sagatavojusi divus uh, progresa ziņojumus, un, pagājuši, un pēdējais, kas tika pieņemts 15. gada decembrī, komisija ir uzsvērusi, ka Grūzija ir veikusi zināmas izmaiņas un vīzu liberalizācijas plāna kritēriji ir izpildīti. Tātad šis vīzu liberalizācijas režīms eh, attiec uz Grūzijas pirsu, pilsoņiem, kā arī kultūras, izglītības un zinātnieku kontaktu veicināšanai. Tas pats attiecās arī uz Abhāzijas un Dienvidu Osetijas eh, pilsoņiem, bet vispirms ir jāatrisina konflikti šajās teritorijās. Būtu svarīgi, lai šī regula ar tās izmaiņām stātos spēkā pēc iespējas ātrāk, bet tagad šķiet tas viss ir iestrē, iestrēdzis padomē, bet eh, nav skaidrs, kāpēc šāda eh, nosabošanās no padomas puses ir. Esmu dzirdējis baumas, ka viens no galvenajiem iemesliem un ir tāds pats, kā ar līdz, līdzīgu kavēšanās ar valstīm kas attiecās uz Ukrainu un uz Turciju. Es uzskatu, ka noteikumu maiņa pēc tam, kad gruzēņi tik smagi ir strādājuši, lai izpildītu kritērijus, un viņi to ir izdarījuši, es domāju, ka tas būtu nepareizais signāls, ja mēs tagad nedotu zaļo gaismu. Uh, šim vīzu liberalizācijas režīmam. Tas arī nāk par ļaunu Eiropas labajai slavai. Es domāju, ka parlamentam ir jādara viss, lai mēs iestātos par bezvīzu režīmu ar Gruziju bez vilcināšanās. Kolēģi, es saprotu, ka uh, ārlietu komiteja jāgriežas pie Liba komitejas ar savu atzinumu, tātad Liba komiteja ir atbildīgā komiteja, un tad uh, parlaments izskatīs pirmajā lasījumā uh, komisijas priekšlikuma izmaiņas. Paldies! Are there any? Uh... Vai ir kāds, kurš vēlties izteikties? Stetins kungs, pirmais lūdzu. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es kā ēnu referents šīm asociācijas nolīgumam ar Gruziju, kā ēnu referents es vēlētos uzteikt vīzu liberalizācijas režīmu kritēriju izpildi, un eh, Gruzijai ir jāizpilda arī tiesiskuma, demokrātijas un citas prasības. Tātad, kad mēs runājām par vīzu liberalizācijas režīmu, tad mēs uzsveram to, cik svarīgi ir veselīgas politiskās sistēmas un dzīvotspējīgas opozīcijas nozīme. Es uzskatu, ka ikviena rīcība ir jāizvērtē bez vilcināšanās, un jau iesākumā es teicu, ka man nav pieņemams, ka vairāku opoz opozīciju līderi joprojām Gruzijā atrodas eh, ieslodzījumā. Es uzvēru to, cik bīstami ir uh, izdarīt eh, spiedienu uz institūcijām un uz tiesībsargājošām institūcijām. Izvērtējot Gruzijas paveikto, ir svarīgi uzsvērt, ka man ir zināmas bažas par to, vai tiešām visos sektoros ir panāks tik daudz, kā tas šeit tiek uzsvērts. Eh, politiskā dzīve Gruzijā ir stipri polarizēta. Mēs esam dzirdējuši par uzbrukumiem opozīcijas pārstāvjiem, ir eh, tā saucamais cable case, kur augsta ranga ierēģi aizsardzības ministrijā. Šie ierēģi tika notiesāti balstoties uz nepārlocinošiem pierādījumiem. Un Grūzijas jauno advokātu biedrība apgalvo, ka notiesātais ir pilnībā bez vainas. Un rītā mēs eh, ceram sagaidīt Eiropas eh, cilvēktiesību tiesas nolēmumu Ambišalī kunga lietā. Tāpēc es domāju, ka pozitīvie signāli, ko Eiropas komisija ir devusi Gruzijas valdībai, nenozīmē, uh, ka e, tā šādu bezvīzu režīmu saņēmis. Kritēriji izpildīti, bet tie ir tehniski kritēriji. Tāpēc griežos pie Mamikina kunga ar lūgumu. Iespējams, ka uh, savā atzinumā viņš, Mamikina kungs, varētu ietvert visus manis pieminētos mīnusus. Paldies! Thank you, Chair. Paldies! Es, protams, piekrītu Statinas kunga bažām. Es arī apzinos, ka Gruzijā situācija nav rožaina. Īpaši tas attiecās uz eh, opozīciju. Tomēr uzskatu, ka ir pienācis laiks, lai mēs uzsvērtu arī politisko aspektu. Un es eh, tiešām baidos, ka jau kāda veida vilcināšanās vai lēmuma atlikšana vai progresa novērtēšana un tomēr vīzu, brī, vīzu liberalizācijas nepiešķiršana, tas var nākt par ļaunu Grūzijas sabiedrībai. Es domāju, ka situācija ir jānova, jāizvērtē ārkārtīgi uzmanīgi. Lielākās politiskās partijas visas kā viena ir uz rietumiem orientētas, uh, Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pateiktu skaidrā valodā Gruzijas varas iestādēm, ka opozīcijas tiesības ir jāievēro. Un eh, īpaši tas attiecas uz eh, to, ka e, demokrātiskā valstī nedrīkst būt politieslocītiem. Es domāju, ka tas noteikti gruziņiem ir jāpasaka, un es tiešām ceru, ka cilvēktiesību tiesa lems, lems politieslodzītajiem par labu. Un situācijai ir jāuzlabojās. Ņemot vērā politisko situāciju, uzskatu tomēr, ka Gruzijai vēl ir daudz darāmā, un es tomēr ceru, ka arī e, padomu dos zaļo gaismu bezvīzu režīmam. Paldies! Thank you, Chair. Paldies, saka Austrievičs kungs. Eiropas Savienība un Gruzija ir parakstījušas asociācijas nolīgumu, un tagad tas ir jāsāk īstenot. Un e, šī īstenošana, tas nenozīmē tikai un vienīgi tirzniecības nolīgumu un ciešas tirzniecības saites, tas nozīmē arī cilvēku brīvu pārvietošanos. Un ja mēs respektējam šo panākto vienošanos starp ES un Gruziju, tad e, mums ir jārunā par pilnīgu īstenošanu. Un eh, kad eh, Gruzija tagad ir izpildījusi visus kritērijus, tātad visas tās prasības, eh, kuras mēs izvirzījām, lai atceltu vīzu režīmu, tad arī mums no savas puses ir jābūt godīgiem un jāpasaka, ka jā, mēs izpildam savu apņemšanos. Tomēr ir tādas valsts, kuras vēl joprojām nevēlas piešķirt bezvīzu režīmu. Bet es domāju, ka mums šis um, līgums būtu jāuzskata par godīgu partneru īstenojamu vienošanos. Šķetins kungam tomēr ir pilnīga taisnība. Mums ir jāraukās uz lietu tālāk attīstību šajā valstī, un mums ir jābūt eh, ļoti skaidriem savos izteicienos, īpaši par to, ko mēs domājam par uh, demokrātiskajiem procesiem šajā valstī. Un tomēr vīzu režīma atcelšana ir ļoti būtisks lēmums kuru sagaida it visi Grūzijas iedzīvotāji. Un es ceru, ka mūsu komitejā mēs eh, savlaicīgi pieņemsim pozitīvu lēmumu atbalstu bezvīzu režīmu ar Gruziju. Paldies! Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, Kal saka Kalnies kundze. Uh, Priekšsēdētāja kungs, Gruzijas iedzīvotāji ir pelnījuši bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību, bet vienlīdz svarīgi ir arī pieminēt to, ka tiek izpildīts visas Eiropas Savienības demokrātiskās eh, prasības. Nedrīkst būt selektīva tiesiskuma, neviena politieslodzītā, plašsaziņas līdzekļiem ir jābūt pilnīgi brīviem un tiesības sargājošajām iestādēm pilnīgi neatkarīgām. Nu un visbeidzot, eh, neatkarīgas vēlēšanas. Gruzijas varas iestādēm ir jābeidz eh, izdarīt spiedienu uz neatkarīgiem mēdījiem, tādiem kā Rustāvī divi. Un eh, selektīvā tiesvedība kuru mēs redzam kā iepriekšējās valdība, valdības režīmā, tā arī šobrīd. Arī politieslodzīto vēl ir vāj, daudz, un tomēr Eiropas Savienība nedrīkst atlikt lēmumu pieņemšanu par bezvīzu režīmu ar Grūziju. Un tomēr ir jābūt tā saucamajām. Tā saucamajām ārkārtas bremzēm, ja Grūzija neizpilda demokrātisko standartu minimālās prasības. Paldies! Frage. Un es arī gribētu izteikt uh, komentārus un jautājumu komisijas pārstāvjiem. Tātad viens ir par šo avārijas uh, bremzi, ja varētu teikt, uh, ko daži šeit piemin. Mums varbūt vajadzētu izlēmt par šo jautājumu, ko uh, Eh, dažas dalībvalsts izrā, eh, izvirza kā prasību eh, bezvīzu režīmā piešķiršanai, varbūt tā ir arī tāda kā novilcināšana, teiksim, Vācija, Francija, Itālija to prasa, balstoties uz drošības apsvērumiem. Esmu runājis ar žurnālistiem. Uh, jo tiek uh, runāts par uh, gruzīņu bandām it kā. Nu. Vā, vāciski, jā, es te pārteicos gangs un banks, bet, nu, tas varbūt nav tik būtiski. Tā tad ir uh, personas Eh, kas ir eh, izlaistas lielā skaitā no cietuma, vai tas ir pamatot, vai tās ir tikai baumas. Nu, eh, jā, protams, tāpēc arī notiek šīs diskuti, diskusijas par drošību, nu, un jautājums arī, kā mēs situāciju vērtējam, lai atkal kaut kādi spēki nevarētu apgalvot, ka tie ir apdraudēta pašu, mūsu pašu tautas drošību šādā kontekstā. Paldies, prieksēdētāji kungs, saka komisijas pārstāvis. Vispirms eh, es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un īpaši šai komitejai par mūsu priekšlikumam izrādīto atbalstu. Mēs eh, ar lielu interesi sekosim līdzi šā dokumenta tālākai virzībai un balsošanai Liba komitejā. Un tomēr tā tad šis eh, mehānisms, kur komisija ir piedāvājusi, un komisija ir piedāvājusi šīs eh, atlikšanas vai kavēšanās mehānismu maijā, un eh, mēs vēlējāmies, lai parlaments izskatīt šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. 20. maijā padomu pieņēma savu nostāju un tagad Libe komitejai ir jāsaka savs vārds. Diezdem Mera kungs ir Libe komitejas referents un sava ziņojuma pirmo uzmetumu viņš sagatavos jau rīt. Tā tad eh, lietas uz priekšu virzās ļoti ātri, un mēs ceram, ka tā tas arī notiks turpmāk par organizētās noziedzības eh, izplatību. Es eh, nezinu par konkrētajiem gadījumiem vai konkrēto gadījumu, kur pieminēja šās komitejas prieksēdētājs, bet eh, zinu, ka diskusijas tādā pašā garā un par šo tēmu ir arī padomē. Tātad mēs kritēri, kritērijos ierakstītās prasības organizētās noziedzības apkarošanā Gruzija ir izpildījusi, bet par specifiskiem gadījumiem komentārus nevar sniegt, jo neko tādu nezinu. Paldies! Nu, tā tad, jā, jautājums, ko mēs par šo avārijas bremzi tad lemsim šeit parlamentā un padomē. Es atvainojos tātad par šo atlikšanas mehānismu. Jūs pieminējāt uh, avārijas bremzes. Padomē, kā jau es teicu, 20. maijā tika pieņemta nostāja un parlaments uh, Libe komitejā Libes Demera kungs, ja es pareizi sapratu, tad viņš eh, sava ziņojuma uzmetumu sagatavos rītā. Vai trešdien atvainojos labo runātājs. Un tad Es saprotu, ka līdz vasaras eh, brīvlaikiem 12. vai 13. jūlijā būs balsojums Liba komitejā. Linkt, tas... Nu, jā, tā tad eh, izdodās viss, tad eh, Lībe komitejā tas būs pirms vasaras atvaļinājuma un tad septembrī plenārsēdē un tad pārējais tā oktobrī. Nu, bet tomēr mums jāpieturas pie mūsu darba grafika. Nu, tad redzēsim, kas pēc tam notiks. Anyone else? Jā. Vai ir vēl kāds? Futīgas kundze. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos piebilst sekojošo. Sēde delegācijas apmeklējuma laikā Gruzijā mums bija iespēja tikties ar iekšlietu ministru, un viņš ļoti ilgstoši stāstīja par to, ko ministrija dara, ir paveikusi un darījis, un ko dara Gruzijas varas iestādes. Tātad viņš uzskaitīja visu to, ko Gruzija ir paveikusi un darījis, lai sadarbotos ar Eiropas institūcijām un eh, saņemtu, ja nepieciešams, arī palīdzību jau kāda veida organizētās noziedzības izpaušņu, izpausmju izskaušanā. Un eh, delegācijas atsevišķiem deputātiem bija iespēja iepazīties ar statistiku dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un eh, jāsaka, ka situācija no drošības viedokļa raugoties ir ļoti delikāta. Un eh, daudz iemeslu dēļ šobrīd ir tā, ka tiešām Gruzijas pilsoņi ir paveikuši noziegumus, jā, bet e, dalību valstu, nozie, dalību valstu apkopotā statistikas noziedzi, noziedzības sarakstā Gruziņa pilnīgi noteikti nav pirmajā vietā, kas nodarbojas ar organizēto noziedzību. Wir werden das weiter diskutieren. Nu, to mēs vēl turpināsim apspriest. Un, un, protams, mēs saprotam, ka uh, mērķis ir pēc iespējas ātrāk uh, panākt bezvīzu režīmu, bet tāpat laikā ir jākliedē iedzīvotāju vidū uh, šī nedrošības sajūta, kas uh, šobrīd ir valda. Un šie, šiem diviem jautājumiem mums ir jāiet roku rokā, un mums ir jā, arī jārada uzticība mūsu pašu iedzīvotājos. Un tagad vārds Mamīkin kungam. Liels paldies mums priekšsēdētāji kungs. Paldies, dargie kolēģi, par visiem viedokļiem, ko jūs izteicāt. Es to, kā ziņotājs, obligāti ņemšu vērā. Un e, no savas puses es gribu tikai vēlreiz atkārtot vārdus, īstenībā, kuru autors neesmu es, bet mūsu priekšsēdētais Elmars Broks, viņš šos vārdus teica pirms nedēļas, pirmdien Strasbūrā, ka bezvīzu režīms pirmām kārtām ir Grūzijas tautai. Ir ierindu grūzīniem un, un, un Grūzijas pilsoņiem un e, no visām, tas, tas, tas, tā skaitā arī okupētiem teritorijām, kuri vēlās dzīvot Eiropeiskajā Grūzijā, uh, un, protams, sekojot notikumu attīstībai un, un kontrolējot visas nelikumīgas, kas notiek Grūzijā, mēs nevaram aizmirst pašu galveno, ka tas ir dēļ cilvēkiem un cilvēkiem. Paldies! haben deswegen Tagad 5 minūšu pārtraukums, jo nākamais darba kārtības punkts ir paredzēts 16.45. Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, es uh, aicinu pievērsties nākamajam darba kārtības punktam atvainojos uh, arī mūsu viesim par to, ka mēs neesam tik uh, lielā sastāvā šobrīd, jo delegācija, uh, no, mūsu komitejas delegācija ir devusies uz AKK sanāksmi Namībijā, un nu, mūsu sēde tiek pārraidīta internetā budžetā, un tā tad mēs uh, šeit nerunājam velti, mūsos klausās, un mēs uh, uzklausīsim uh, par to, kā tiek izmantoti finanšu līdzekļi, kas ir piešķirti tie, lai par to uzzina sabiedrība un mēs gribam arī dzirdēt jūsu vērtējumu par situāciju Gazas joslā un Rietumkrasta teritorijā un par uh, sarežģīto situāciju, kas pastāv starp Izraēlu un palestīniešiem. Un uh, vispirms uh, dodu vārdu kolēģim Pāvo Nu, beigās es vēlos uzstāties, saka kolēģis, un tagad vārds uh, uh Krēnbuļu kungam. Liels paldies priekšsēdētāji. Man ir liels prieks atkal uh, runāt šeit uh, Eiropas parlamenta ārlietu komitejā pēc jūsu uzaicinājuma. Uh, Es arī esmu uzstājies attīstības komitejā, lai stāstītu par to, ko mēs darām nestabīlajos tuvējos austrumos. Es gribētu uh, Eh, arī uzsvērt to, ka šī prezentācija mm, notiek eh, brīdī, kad eh, palielinās spriedze tuvējos austrumos un Eiropa saskaras arī ar tuvējo austrumu nestabilitātes ietekmi saistībā ar to, ka ierodas lielā skaitā bēgļi un migranti Eiropā. Tāpat es uzstājos brīdī, kad uh, mēs, uh, mūsu organizācija vēlas izcelt uh, palestīniešu likteni tuvēju austrumu kontekstā un mūsu aģentūras un rā, darbību un mērķi. Vēlējos, vēlos pateikties Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm par devīgo atbalstu UNRWA Uh, mūsu darbība uh, jau ir pagājuši 45 gadi kopš Eiropas Savienība sāka atbalstīt mūsu organizāciju, un uh, mūsu organizācija ir darbojusies jau 65 gadus. Un tas ir apliecinājums Eiropas Savienības atbalsta stiprumam un uh, pastāvībai. Es vēlos par to jums pateikt paldies. Es gribētu arī organizācijas vārdā pateikties parlamentam un tā deputātiem par neatlaidīgo interesi, par uh, palestīniešu bēgļu likteni un UNRA darbu. Vēlos pateikties komisijai un padomēji par to, ka tie pievērš lielu uzmanību mūsu organizācijas darbiem, pateicos dalību valstīm kopā jūs nodrošināt lielāko finansiālā atbalsta apjomu, es domāju, Eiropas Savienību un dalību valstis kopā. Un par to mēs esam ļoti pateicīgi, mēs to ļoti augstu vērtējam gribētu eh, vispirms runāt par mūsu organizācijas darbības kontekstu. Tā ir ANO aģentūra, kura pirms 66 gadiem saņēma pilnvaras vai mandātu strādāt eh, Rietumbankā, ga, eh, Rietumkrastā, Gazā, Sīrijā un Libānā. Un mēs saskaramies, redzam, kāda ir palestīniešu bēgļu situāciju uh, noteiktā kontekstā. Pēc tam es pastāstīšu par mūsu sasniegumiem un izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies. Un noslēgumā es arī uh, dalīšos uh, domās par to, kuros jautājumos tuvāko mēnešu un gadu laikā Eiropas Savienība varētu spēlēt uh, nozīmīgu lomu. Jāsaka, ka uh, palestīniešu bēgļi piedzīvo eksistenciālu krīzi un eksistenciālus draudus, jo jāsaka, ka palestīniešu bēgļu uh, dzīves līmenis ir ievērojami pasliktinājies pēdējo gadu laikā, ņemot vērā katastrofu Sīrijā, Irākā un uh, Lībijā 5,2 miljoni palestīniešu bēgļu dzīvo tuvējos austrumos ļoti nestabilā vidē, un to nevar um, ignorēt uh, kā potenciālu risku. Viens no piemēriem, kas par to liecina, ir notikumi rietumu krastā pēdējo mēnešu laikā. Uh, Austrum Jeruzālēmē ir pieaugusi vardarbība no uh, palestīniešu jauniešu puses. Vardarbība ir skārusi izrēliešus, palestīniešus. Tas viss liecina par izmisumu, kas valda okupētajās palestīniešu teritorijās. Nākamgada uh, būs pagājuši 50 gadi kopš rietumu krasts un Gaza ir okupētas teritorijas. Jāsaka, tas ir mana mūža ilgums. Un ja es būtu dzimis Gazā, Hebronā vai kaut kur, tas nozīmē, ka es visu savu mūžu būtu nodzīvojis okupācijas apstākļos. Un tas viss ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Uh, Ehm, notiek ehm, apmetņu paplašināšana, tiek nojauktas mājas. Iedzīvotājiem pastāv eh, risks, ka viņi tiks pārvietoti uz citām eh, vietām, padzīt no mājām. Un eh, tas viss pastiprina nestabilitāti. Kopš pagājušā gada oktobra pieauga nemieri palestīniešu teritorijās. Pārsvarā tie visi ir jaunieši, kur ir dzimuši jau pēc miera uh, nolīguma un uh, viņiem tika teikts, ka ja būs um, miers, ja būs miermīlīgs process, tad viņi saņems atalgojumu par eh, šo pieju, un viņi ir pieredzējuši, ka tas tā nav, ka tas neatbilst patiesībai, un viņi vairs netic politikai, politiskiem uh, pozitīviem risinājumiem. Gazas joslā mēs saskarāmies ar kumuli, kumulatīvo spiedienu un uh, iedzīv, iedzīvotāji tiek ierobežoti un tas apdraud šīs joslas uh, turpmāko attīstību. Mē, mūsu aģentūra ļoti aktīvi darbojas Gazā Tur 70% no 1,8 miljoniem iedzīvotāju ir palestīniešu bēgļi. Tādēļ mūsu aģentūrā ir tieši atbildība par pakalpojumu sniegšanu, izglītības, veselības aprūpas un citās jomās. Man bieži vien jautā, cik tālu ir pavirzījies atjaunotnes darbs, rekonstrukcijas darbs Gāzes joslā. Uh, Jāsaka, ka daudzi nav apmierināti ar uh, situāciju, viņu mājas tika sagrauts 2014. gadā, bet jāsaka, ka ir vēl satraucošākas pazīmes, ne tikai tas, ka pastāv fiziski drupas. Ja palūkojamies uz fotografijām, uh, pirms 2014. gada, pēc 2014. gada, kā viss ir sagrauts, ja mēs uh, salīdzinām, uh, sa, to, kas ir sagrauts, kas ir no jauna uzbūvēts, eh, to visu var apskatīt fotografijās, bet mēs nevaram izmērīt psiholoģisko ietekmi. Bet uh, gāzes joslā pieaug pašnāvību skaits. Pagātnē eh, šis skaits ir bijis ļoti neliels, bet tagad tas pieaug, jo būtībā ir sagrauta sabiedrības um, struktūra. Cilvēkiem nav nekādu Uh, nākotnes izredžu. 90% no 250 tūkstošiem uh, jauniešu apmeklē mūsu skolas uh, gazas joslā, un 90% no viņiem nekad nav izbraukuši ārpus gazas joslas. 2015. gadā tikai 10 tūkstoši personu varēja izbraukt no gazas joslas, tātad no 1,8 miljoniem gazas iedzīvotāju ja mēs uh, izrēķinām vidēji, tad katram iedzīvotājam ir izredzes izbraukt no gazas joslas 180-200 gadu laikā. Jaun, jaunieši, kas apmeklē mūsu skolas, kas ir deviņus gadus mācījušies šai skolās un uh, vēlas atrast darbu, viņi tādu atrast nevar. 65% Palestīnas jauniešu ir bez darba gāzas, gāzas joslā 65%. Nu, ja tas nav visaugstākais bezdarba līmenis pasaulē, tad tas ir viens no augstākajiem. Un es nevaru iedomāties, kā uh, šādas, uh, šādi fakti ir saskaņojami ar uh, drošības apsvērumiem. Nu, vienkārši nav iespējams radīt iedibināt drošību šajā reģionā, ja ir ļoti izglītoti, kvalificēti jaunieši, bet 65% no viņiem ir bez darba un viņi šo teritoriju nevar atstāt. Tas rada vilšanos. Domājot par gāzes joslu, es gribu teikt, ka mēs eh, no humānā viedokļa analizējam situāciju vai no plašsaziņas līdzekļu viedokļa. Uh, analizējam situāciju, tad mēs visu reducējam uz skaitļiem un statistikas datiem. Bet es gribētu runāt par citiem aspektiem. Pirms pāris nedēļām tikos ar uh, kādu skolotāju, kas strādā Gazas joslā, un viņa bija organizējusi konkursu par Mārtinu Luteru Kingu uh, cilvēku tiesību darba kārtības ietvaros, un viņa bija ļoti sarūktināta, jo šī uh, konkurss bija izgāzies. Neviens skolēns nevarēja pastāstīt par savu sapni. Viņiem vienkārši tādu nebija. Un tas ir ļoti simbolisks fakts, kas atspoguļo jauniešu, palestīniešu jauniešu noskaņojumu. Uh, Uh, okupētā palestīniešu teritorija, tātad šī situācija ir tāda rietumkrastā, um, Austrum Jeruzālemē un Gazā. Bet Sīrijā situācija ir uh, tāda, ka ir uh, vispārējā Sīrijas katastrofa un uh, tās ietvaros vēl ir palestīniešu stratēģija. Bija 560 tūkstoši palestīniešu Sīrijā pirms kara, 430 tūkstoši apmēram ir palikuši, pārējie ir izbraukuši. Uh, Eh, viņi ir devušies uz eh, Lībānu un Jordāniju, uz Eģipti un devušies, eh, jā, arī uz Turciju un uz Eiropu, tīpaši pēc pagājušajā vasarā. Ir uh, kop rajoni, kas būtībā ir sagrauti, bēgļu nometnēm iet cauri frontes līnija, uh, uh, ir eh, sabombardēts šīs apmetnes gan uh, no gaisa, gan artilērijas apšaudēs notikuši pas, pašnāvnieku uzbrukumi. It īpaši ir cietusi Zēnaba pēdējo uh, mēnešu un gadu laikā. Mums jāpatur prātā, ka Sīrijā vēsturiski palestīniešu bēgļi tika ļoti labi uzņemti. Viņiem bija iespēja atrast darbu, veidot savus uzņēmumus, viņi varēja sūtīt bērnus skolā, skolās, ko mēs organizējām, jo izglītības līmenis bija labs, bet uh, citām vajadzībām uh, nebija vajadzīgs mūsu atbalsts, jo šīs ģimenes bija pašpietiekams, bet tagad 95% no bēgļiem ir pilnībā atkarīgi no mūsu aģentūras atbalsta. Un jūs iedomājieties, ko tas nozīmē jaunai paaudzei kura sākotnēji uzskatīja, ka 1948. gads ir sena pagātne, un par to runāja vecāki, vecvecāki, bet šiem jauniešiem pašiem nebija tādas tiešas pieredzes. Tagad viņi zina, par ko runāja uh, vecāki, vecvecāki, viņi to tagad saprot jo šī atkal ir viena palestīniešu paudze, kas zaudē visu savu iedzīvi, zaudē kaimiņus, draugus uh, un ģimenes locekļus. Tas ir uh, plašākais konteksts, kādā dzīvo palestīniešu bēgļu tuvējos austrumos. Es jums to stāstu, jo 5,2 miljoni Eh, cilvēku cenšas izdzīvot tuvējos austrumos, kur valda vispārēja nestabilitāte. Un būtībā tas ir riska faktors šim reģionam, ja mēs eh, viņiem nepalīdzēsim eh, aktīvā veidā un ne, nepalīdzēsim saglabāt cilvēcisko cieņu. Un viens ļoti būtisks faktors ir politiskās nākotnes trūkums palestiniešiem, jo mūsu organizācijas nu, uzdevums nav veidot šādu politisko nākotni, bet mēs to redzam ikdienu, ka par, nav iespējams pavirzīties uz priekšu politiskā veidā, nav iespējams risināt šo konfliktu starp Izraelu un Palestīnu, un arī nav uh, progresa uh, Sīrijas sarunās, uh, nav progresa politiskā risinājuma kontekstā. Uh, Un ja šie jaunieši neredzēs, ka notiek atgriešanās pie tāda procesa, kas uh, dod nākotnes perspektīvas, tad šī nestabilitāte vēl tikai pastiprināsies. Tas, ka nav politiska risinājuma, ir vislielākais riska faktors šobrīd. Un tagad es gribētu pievērsties uh, mūsu veiktiem pasākumiem, ko dara mūsu aģentūra un kādi ir mūsu izaicinājumi. Kā jau es teicu, mēs strādājam jau 65 gadus un šajā laikā esam uh, koncentrējušies uz uh, svarīgākām jomām. Pirmkārt, ir jāuzsver, ka mēs esam strādājuši izglītības jomā. Mūsu veiktās investīcijas un jūsu, kā mūsu galveno partneru, investīcijas palestīniešu jauniešu izglītībā ir nodrošinājušas cilvēku attīstības procesu, kas ir visiespaidīgākais tuvējos austrumos, un 500 tūkstoši palestīniešu zēnu un meiteņu katru gadu gūst izglītības palestīniešu skolās ir 700 700 skolas tevi, tuvējos austrumos. Nu, tā būtu liela, trešā lielākā izglītības sistēma pēc Ņujorkas un Losandželosas. Protams, ir liela atšķirība, kā mēs strādājam. Mēs strādājam aktīvi konfliktu zonā un okupācijas zonā. 5,2 miljoni ir palestīniešu bēgļu. Šis skaitlis nemaz nav tik plaši zināms šī kopiena veido 40% no ilgtermiņa e, bēgļiem e, pasaulē. UNRWA e, loma ir ļoti būtiska starptautiskajā humanitārajā un attīstības arhitektūrā. Es jau teicu, 500 tūkstoši skolēnu, 3 miljoni pacientu mūsu klinikās un pusotras miljonus cilvēku, kas saņem ārkārtas humāno palīdzību. Tas ir ieguldījums reģionālajā stabilitātē un palestīniešu uh, cilvēciskās cieņas saglabāšanā. Ir grūti iedomāties, kas notiktu, ja mūsu organizācija nespētu uh, sniegt uh, šos izglītības pasākums. Kaut gan pagājuši gadu mēs piedzīvojām ievērojamu finansējuma samazinājumu. Mums uh, pietrūks 100 miljonu dolāru un mums bija jāatliek skolu, mācību gada sākums mūsu mūs 700 skolās. Man ir uh, trīs uh, dēli pusauģu vecumā, un ja es viņiem pateiktu, ka skolas uh, gads uh, Šveicē sāksies eh, kādas trīs nedēļas vēlāk, viņi būtu stāvā sajūsmā, bet Palestīnā tas bija šoks satricinājums, jo izglītība ir viens no uh, viņu identitātes pamatakmeņiem, un tagad tas saskārās ar apdraudējumu pagājušajā gadā. Tas satricināja ne tikai palestīniešu kopienu, bet arī reģiona valstis un uh, Jordānijas ārlietu ministrs aktīvi uh, ar mums sadarbojās, lai atrastu šos 100 miljonus dolāru. Arī Libāna mūs uh, atbalstīja un Palestīnas uh, prezidents, premjerministrs un uh, visi bija satraukšies par to, vai mēs spēsim uzsākt mācību gadu laikā vai nē. Ne. ne tikai runa nevis tikai par tiesībām uz izglītību, bet iedomājieties 500 zēnu un meiteņu, kur neiet skolā šādā nestabilā reģionā. Kad mēs runājam par UNRA un Eiropas uh, uh Savienības atbalstu UNRA, tad ir uh, runa par investīcijām uh, stabilitāte attīstībā cilvēciskajā cieņā. Tas ir jāpatur prātā. Vēl citi parametri, ko vajadzētu pieminēt, runājot par uh, jūsu sniegto atbalstu. Uh, mēs esam aģentūra, kas sniedz tiešu atbalstu caur humanās, palīdzība, eh, humanās palīdzības sistēmā. Ir arvien vairāk aģentūra, kas darbojas, eh, sadarbojas ar īstenojošiem partneriem. Tas nozīmē, tiek sniegts um, atbalsts uh, aģentūrām, kam ir uh, administratīvie izdevumi katrā līmenī, bet mums ir vienas ieejas durvis, vienas izejas durvis un mums, un to es saku atklāti un uh, nelieloties. 90% mūsu darbinieki ir palestīnieši, un viņi darbojas uz vietām arī frontes līnijās pie Alepas un citos uh, reģionos. Un mēs veic, strādājam patiešo, mēs strādājam ar partneriem, bet mēs īsten, neīstenojam savas programmas caur partneriem. Mums ir 22 tūkstoši skolotāju, mums ir ārsti un medicīnas māsas klīnikās. Visa šī nauda nonāk uh, pakalpojumu sniedzējiem un uh, mēs maksājam algas. Uh, pasaules humanitārajā samitā mēs uh, apspriedām par to, kā uh, sa savienot humāno palīdzību un attīstību. Un jāsaka, saulēkā tika radīta mūsu aģentūra pirms 65 gadiem, tas bija tāds dabisks risinājums, šie abi aspekti tika apvienoti mūsu skolās, eh, skolās, kas darbojās eh, eh, pārvietoto personu nometnēs, toreiz bija 300 tūkstoši cilvēku, tātad šie cilvēki darbojās gan, gan nometnēs, gan skolās. Un tādējādi mēs risinājām gan humanās palīdzības jautājumus, gan ilgtermiņa attīstības jautājumus. Mēs dodam cilvēkiem iespēju palikt savā reģionā. Atklāti runājot, uh, galvenā problēma, ar ko Eiropa ir saskārusies pēdējā gada laikā, kad ieradās tik liels skaits sīriešu bēgļu ir uh, nodroši, tas, ka netiek nodrošināti saturīgi atbalsta pakalpojumi reģionā. Mēs uh, sniedzām šādus pakalpojumus palestīniešiem reģionā un dodam viņiem iespēju palikt reģionā. Un Eiropas nodokļu maksātājiem tas maksā 7 līdz 9 reizes mazāk nekā tad, ja šī palīdzība tiktu sniegta šeit Eiropā. Līdz ar to šī partnerība ir ļoti saturīga un nozīmīga. Mēs tāpat ļoti labi apzināmies, cik svarīgi ir pēc iespējas labi izmantot uh, saņemto finansiālo atbalstu. Tā skaitā to atbalstu, ko saņemam no Eiropas. Gribu teikt, ka uh, izmaksas uz vienu skolēnu, kā es teicu, 500 skolēnu, 1000 skolēnu, tā tad uh, izglītības eh, pakalpojumu izmaksas ir desmitreiz mazāks nekā SAO valstīs. Tās būtu. Un mēs eh, saņemam vienu no augstākiem vērtējumiem izglītības jomā Pasaules bankas nesenajā pētījumā Un eh, tas ir ļoti interesants pētījums, jo Pasaules banka mūs nefinansē, tātad tas nav pašreklāmas pētījums. Un Pasaules banka norāda, ka UNRAS eh, skolās Jordānijā, Rietum krastā un Gazā gūst labākus rezultātus eh, nekā citās reģionu skolās un apsteidz savus vienaudžus par gadu. Tā kā ļoti labas investīcijas. Mūsu izmaksas uz vienu pacientu klīnikās ir eh, tikai viens procents no izmaksām SAO valstīs un tikai 5, 25% no tā, eh, ko eh, šī aprūpa izmaksātu vidēji ienākumu līmeņa valstīs. Un uh, finanšu krīzes apstākļos mums bija jāveic virkni pasākumu, lai ierobežotu izmaksas, jo mēs e, vēlējāmies palikt uzticams partneris mūsu e, donoriem. Nu, viens piemērs. Mēs iekšēji veicām pasākumus, lai samazinātu iekšējo deficītu no 134 miljoniem uz 74 miljoniem miljoniem. Un tādā nestabilā reģionā, kā tuvēja austrumi, tas prasa milzīgas pūles. Tas nozīmē, ka mūsu budžetā bija 0% pieaugums. Un mēs bijām vienīgā starptautiskā aģentūra tuvējos austrumos, kam bija budžets ar nulles pieaugumu. Pārējiem visiem šīs budžets palielinājās. Tas liecina par to, cik nopietni mēs izturamies pret saņemto finansējumu. Un uh, šī gada sākumā, uh, un jāsaka, mūsu vidēji termiņa stratēģijas uh, pirmajos sešos mēnešos mēs īstenojam pamat reformas, pārējot no pārtiks izdalīšanas uz nav skaidrs naudas izmaksām. Un mēs arī uh, eh, veicam sarunas ar mūsu partneriem par uh, nākamo partnerības fāzi, par to, kā stiprināt uh, atbalstu mūsu organizācijai, kā saskaņot mūsu reformas un iekšējos pasākumus un kā izvairīties no finansējuma trūkuma krīzēm, kas varētu atkārtoties katru gadu, un mums ir nepieciešams pastāvīgs finansējums sadarbībā ar Pasaules banku, un tādēļ mēs ļoti vēlētos, lai Eiropas partneri arī a, atbalstītu mūsu uh, pieteikumu Pasaules bankai, apliecinot to, ka mēs esam uzticības cienīgi partneri. Tas būtu ļoti būtiski, domājot par mūsu finansiālās uh, situācijas nākotnē. Mēs domājam arī par Persijas līča valstīm un Kanādu un a, uh, dažām citām a, valstīm. Mēs ļoti vēlētos, lai tā tas arī notiktu. Un noslēgumā vēl a, pārdomas, ko vēlētos teikt Es jau minēju to, ka trūkst politiskās perspektīvas. Un šodien, lai gan man būtu jārunā par humanitāro un attīstības perspektīvu, es gribu teikt, ka no visiem maniem braucieniem uz Sīriju, Libānu, Gāzes joslu, Jordāniju un Rietumkrastu eh, vissvarīgākais eh, starptautiskai eh, sabiedrībai būtu atkal iesaistīties politiskajā procesā. Un jāsaka, es saskaros ar lielu skeptis, skepsi gan uh, ministrijās, gan partijās, gan vi, uh, citviet uh, attiecībā uz iespēju panākt progresu miera veidošanā. Un Eiropa nevar turpināt vienkārši noraudzīties uz to, kas notiek tuvējos austrumos un un uh, saskarties ar uh, sekām, vienkārši ir jāsāk rīkoties jaunā formā. Francijas iniciatīva uh, tiek uh, īstenota un jāveic citi pasākumi. Šim reģionam ir nepieciešama cerība, ir jābūt kaut kādām pamatām, uz kā veidot uzticību, balstīt cerības, jo pastāv risks, ka uh, tuvējos austrumos var parādīties vēl citas ietekmes, un tādēļ mums ir jāpiedāvā politisks risinājums. Runājot par atbalstu mūsu aģentūrai, es gribu vēlreiz paust pateicību par Eiropas atbalstu, tīpaši komandām uz vietas. Pēdējo mm, gadu laikā esam zaudējuši uh, darbiniekus, 11 bija zaudēti Gāzes konfliktā un 16 Sīrijā un 28 kolēģi ir pazuduši bez vēsts Sīrijā. Tas, šie fakti apliecina, cik uh, neatlaidīgi un drosmīgi mūsu darbinieki strādā. Un es gribētu pateikties par Eiropas pausto uh, atbalstu un solidaritāti šajā īpaši grūtajā brīdī. Un es gribu vēl teikt, kādēļ ir vērts uh, strādāt. Kad es pirms pāris nedēļām biju Damaskā, es piedzīvoju ļoti pārsteidzošu ainu. Jūs noteikti būsiet redzējuši uh, uh, plašsaziņas līdzekļos Jārmuks uh, rajonu uh, Damaskā. Tas pirms kara bija viens no uh, ekonomiski stiprākiem reģioniem. Tur dzīvoja 160 tūkstoši palestīnieši. Tagad uh, šī, šīs teritorija ir pilnīgi nopostīta. Ja jūs domājat par kara darbības zonu un postījumiem, tad tā ir Jārmuka. Pirms, un tur dzīvo vairs tikai pār tūksto, pāris tūkstoši palestīniešu. Un es apmek, eh, es eh, tikko savas vizītes laikā ar 120 skolēniem, no, eh, kas bija na, pametuši Jārmuku, un viņi sa, šajā sagrautajā Sīrijā uh, lika eksāmenus, lika eksāmenus, un jūs varat iedomāties, ka šādu postījumu vidū un, jāsaka, palestīniešu uh, skolēni ir viena no labākajiem skolēniem Sīrijā. Un varat iedomāties, ka tas ir būtībā brīnums, kas uh, tur uh, notiek. Mūsu... Un, ja to panāk ar novatoriskiem līdzekļiem, tas notiek visā šais kara zonās ar attālinātu mm, mācīšanos, mēģinam piekļūt tiem skolēniem, kas nevar nonākt skolā, translējam izglītības programmas, dažāda veida televīzijas kanālos no gāzes sektora, tātad šies UNRA skolotāji strādā gāza sektorā, taisa programmas, ko tad, nu, skatās Palestīnas skolēni un daudz kur citur Irākas skolēni, lai mācītos. Tas pats viens, ka šiem skolēniem bija spēka vispār izkļūt no šī posta, un tāpat laikā pietika spēka likšos valsts eksāmenis, ir pierādījums tam, kā šie jaunie sīrieši, jaunie palestīnieši domā, ko viņi domā par izglītību, ko viņi domā par savu nākotni, par cilvēku cieņu, kādas ir viņu cerības. Un noslēgumā vēl viens stāsts par gāzes sektoru, kur kāda jauna meitene bija uz skatuves kopā ar mani. Pirms pāris mēnešiem viņa saņēma apliecību par sasniegtajiem panākumiem. Viņas vārds ir Aheda, viņa ir 14 gadu. Viņas māja noslaucīja no zemes virsmas 2014. gada konflikta laikā. Viņa te pēc septiņu mēnešu komas viņa pamodās, lai uzzinātu, ka viņas mamma un abi brāļi ir nogalināti, un viņa ir viena no izcilākajām skolniecēm. Uh, mūsu skolā. Nu, cita skaidrojuma vispār nav, ka tikai tas, ka no šī izmisuma viņi kaut kā mēģina smelt, smelties cerību un iet uz priekšu. Un mēs nedrīkstam šīs cerības sagraut, tā ir mūsu atbildība, tas ir mūsu humānais pielākums, tas jādara mūsu visām humānajām programmām, izglītības programmā un, protams, jāturpina arī politiskā iesaistīšanās sadarbībā ar Sīriju. Mr. Leeds, the floor is yours. Līdz kungs, vārds jums. Vēvrenkungs, nē, jūs pēc tam labi, tad līdzkungs. E, paldies! Paldies par jūsu ļoti emocionālo vēstījumu. Kā jūs pieminējāt, pēdējais gads ir bijis īpaši grūts, jo finansiālā ziņā atbalsts izglītībai ir stipri samazinājies. Kā jau jūs teicāt, tas ir ne tikai cilvēka cieņas jautājums, tas ir saistīts arī ar drošību. Un, protams, ar visiem tiem aspektiem, kas ir cieši saistīti ar drošību. Eiropas parlamentā un īpaši mūsu komitejā Mēs eh, esam ieinteresēti daudzos jautājumos, un arī sociāldemokrāta grupa vēlas vairāk atbalstīt eh, izglītības, problē, izglītības programmu, un eh, mēs vēlamies tieši uzsvērt humanitārās palīdzības, izglītības, atbalstam domātās programmas. Un tas tiešā veidā aiziet Sīrijas dažādām nometnēm, un par to mēs runājam arī Londonas konferencē. Uh, Tātad jūs jau pieminējāt šo finansējumu izglītībai, un vai jūs esat saņēmis naudu no Londonas konferences Sīrijā darbojoties un arī mm, pierobežas arējās? Nākamā, piero, nākamais kāds bija uh, humanitārā samita iznākums tieši izglītībā vērtējot. Eiropas parlamentā Patiesībā katrā plenārsēdē mēs eh, mēģinām runāt par to, ka varētu doties uz gazas sektoru, bet nē, mēs eh, esam sagatavojuši vairākus ziņojumus un varbūt, ka mums vajadzētu konkrēti runāt par to, kā cilvēkos sēt cerību. Jūs teicāt, ka 90% nekad nav atstājuši gazas sektoru, un es nāku no Austrumāzijas, no Austrumvācijas, un arī es esmu dzīvojis laikā, kad nebija iespējams doties nekur citur. Pagājušajā nedēļā lasīju rakstu par jaunu puisi, kurš, kurš kritizēja Hamas rīcību Gazā, un viņam nebija iespējas par to runāt publiski. Jūsu viedoklis par to, kas tad um, notiek jauniešu galvās, Tātad arī viņam bija ļoti laba izglītība, bet viņš neredzēja iespējas savai nākotnē. 65 jaunieši, kuriem nav nekādas cerības, 65% kuriem nav nekādas cerības atrast darbu. Vai par to tiek runāts un vai arī Hamas nozīme šajā jautājumā ir diskutēta? Paldies! Paldies par jūsu darbu un ceru uz atbildēm. Thank you very much. Paldies! Prieksēdētā kungs saka Frēnda kungs. Paldies arī Krembolt kungam par ļoti emocionālo un informatīvo vēstījumu. Piekrīt jums pilnībā, kad jūs teicāt, ka Eiropai ir vairāk jāiesaistās šā konflikta risināšanā. Un to esmu atkārtojis jau kopš brīža, kad pirms diviem gadiem sāku strādāt Eiropas parlamentā. Es darbojos arī Palestīnas delegācijā pie Eiropas parlamenta un pirms pāris mēnešiem mēs devāmies uz šīm teritorijām, bet kā jau līdzkungs teica, mums bija iespēja apmeklēt rietumkrastu, bet gazu nē. Tāpēc eh, vienmēr tas ir tāds ļoti delikāts jautājums un mūsu delegācijai īpaši aktuāls. Jūs pieminējāt vairākus aspektus, par kuriem vēlētos dzirdēt niansētāk. Jūs pieminējāt 500 tūkstošu skolnieku, kuriem jūs apmaksājat skolotājus. Divi jautājumi - 500 tūkstoši, tā tad visās klasēs sākot no pirmās klases un ieskaitot eh, augstskolu studentus, tātad ko aptver šie 500 tūkstoši un otrs par skolotājiem. Vai jūs eh, pieņemiet darbā vietējos skolotājus vai arī jūs skolotājus eh, piesaistiet kaut kur citur un tad vediet uz šīm vietām strādāt? Un tad trešais jautājums par nulli izaugsmas budžeta. No vienas puses eh, tas ir ļoti iespaidīgi, un otras puses vēlēju, vēlētos dzirdēt, vai tas nozīmē, ka jums ir jāsamazina savu pakalpojumu apjoms dažādās nozarēs, jo jums vairāk nebūs naudas. Un vēl viens jautājums, kas varbūt eh, nav konkrēti saistīts ar gāzu un rietumkrastu, bet eh, simtiem tūkstoši sīriešu bēgļu patiesībā mēs varam šo skaitli jau vērtēt miljonos. Bieži mēs dzirdam, ka mēs eh, audzējam, ja tā varētu teikt, veselu bērnu paudzi, kuri vairs nevarēs iet skolā, un tā ir sava veida laika bumba tuvākajiem gadiem. Ko jūs eh, domājat piedāvāt šai zudušajai paudzei? Un eh, cik daudz jūs jau esat paveikuši? Un vēlreiz paldies par visu, ko jūs dariet. chance. <laughs> Yes. We have no taken. You're trying hard. You have the floor. Tātad, lūdzu, vārds atbildēji. Tad, jā, es atbildēšu uz jautājumiem. Pirmais bija līdzekungs. 4% vai šī spriedze e, izglītībā es pavisam godīgi pateikšu, ka man tas tapa zināms pēc tam, kad es iestājos UNVRA. Es esmu strādājis 20 gadus eh, sarkanā krustietvaros dažādos konflikta reģionos, un īpaši uzsvars tad uz izglītību likts netika. Un eh, droši vien, kā daudz citi, es biju pārliecināts, ka brīdī, kad iesākas kāri, tad eh, normāli jau ir domāt par to, ka vajag nogādāt tur medikamentus, pārtiku, dažādu aizsarga aprīkojumu, un tad izglītība paliek tā kā otrajā plānā un atsāksies, kad lietas norimstās. Bet eh, patiesībā cilvēku uz vietas rīkojas pavisam eh, savādāk. 2009. gadā augstajā, augstās pārstāvas ziņojumā apvienoto nāciju augstās pārstāvs ziņojumā mēs izskatījām četrus konfliktu reģionus e, visā pasaulē, tajā skaitā arī Afganistānā. Un viens no jautājumiem, kas tika uzdots iedzīvotājiem, kas ir būtiskākais, e, par ko cilvēki visvairāk uztraucās? Un e, aptaujātajiem afgāņiem tad pirmais, protams, bija par savu drošību izdzīvošanu, un otrais Otrais, par ko viņus vairāk uztraucās, izglītības nodrošināšana. Un mani tas pārsteidz tiešām, ka tik grūtos laikos, kara laikos, mani pārsteidz tas, ka cilvēki domāja par izglītību. Bet eh, tas parādās atkal un atkal jo visiem ir skaidrs, ka neskatoties uz to, cik ilgi konflikts turpināsies, būs brīdis, kad tas beigsies. Un ja konflikta laikā netiks izglītoti bērni, tad tiešām augs zudušās paudzes. Un tagad eh, arvien vairāk dažādu līmeņu atbildīgie saprot, ka izglītība ir būtiska un jānodrošina visos laikos. Būšu godīgs. UNVRAS eh, spējas eh, nodrošināt ilgtspējīgu izglītības sniegšanu dažādās konflikta zonās ir pārsteidzoši. Kad es pēdējo reizi viesojos Sīrijā, tad eh, skola, kuras apmeklēju pirms gada, skola tika sabombardēta. Patiesībā nevis no gaisa, bet tā bija tā tad mīna un UNVRA to atjaunoja Tas bija Damaskas e, piepilsētā. Un e, par izglītību runājot, tas jau nav tikai teorētisks, e, teorētisks priekšmets. Nepietiek tikai ar skolas grāmatām un nepietiek tikai tikties starptautiskās konferencēs. Ir jānodrošina bērnu skološana konkrētajos reģionos. Un eh, tā arī būtu atbild uz jūsu uzdoto jautājumu. Ir ļoti svarīgi uzsvērt to, cik svarīga šajās krīzes skartajās zonās ir izglītība, jo tas ir ieguldījums nākotnes stabilitātē. Un Palestīnas gadījumā tas ir tāds traģikomisks gadījums, ka palestīnieši paudzēm ir attīstījuši savu cilvēku kapitālu, jo viņi vienmēr ir ieguldījuši izglītībā. Un vai jau palestīniešiem nenodrošināja izglītību, līdz mums arī viņiem bija skološanās. Un eh, tā tad ir ļoti daudzas valstis, kurām ir pašām sava valsts, bet kurām varbūt nav tik liela cilvēka kapitāla šo valsts saglabāt, bet Palestīnas gadījumā ir gandrīz otrādi. Tāpēc eh, uzskatu, ka ir svarīgi turpināt šajā izglītībā arī ieguldīt. Jūs jautājat, vai mēs esam saņēmuši naudu no Londonas konferences. Mēs Londonā toreiz runājām, ka jā, UNVRA ir nepieciešama nauda, bet, eh, ja jūs jautājat par to, vai ir saņemta papildus nauda, Tad par šiem ārkārtas pasākumiem, jā, iespējams, ka e, mēs vēl saņemsim papildus naudu, bet e, mūsu tāds pamat budžets ir palicis nemainīgs. Un tas arī ir jūsu pieminētais bažu av avots, ka jā, vai mums arī turpmāk izdosies nodrošināt pakalpojumu ilgtspējību. Un noteikti, ja mums būs papildus nauda, mēs to tūlīt novirzīsim uz konkrētiem projektiem. Ļoti priecājos par to, ka Eiropas kontekstā mēs saņēmām atbalstu no dažādiem fondiem, jo atbalsts Palestīnas bēgļiem Londonas konferences rezultātā pieauga. Un tas ir ļoti svarīgi, jo e, tiešām pastāv risks, ka Palestīnas bēgļu jautājums kā aktuāls no pasaules dienas kārtības vispār izzudīs. Vēlreiz par bēgļiem un bēgļu jautājumu saistība ar izglītību. Mēs eh, organizējām konferenci vai semināru patiesībā, kurā piedalījās eh, dažādi svarīgi cilvēki. Un eh, ļoti svarīgi ārkārtas situācijās runāt par izglītības nodrošināšanu, jā. Un Gordons Brauns man toreiz teica, ka viņam Un, protams, ir skatījums par tādu globālu izglītības projektu, bet viņš man toreiz teica, ka apvienoto nāciju sistēmas un hierarhijas ietvaros UNVRA ir lielākais skološanās nodrošinātājs jebkur. Un, jā, es domāju, ka to vajadzētu uzsvērt vēlreiz un atkār. atkār. Jūs komentārs par gāzes apmeklēšanu, bet, protams, ir svarīgi, jo ne, svarīgi doties uz e, šādiem reģioniem, jo nekas jau neaizvieto personisko pieredzi kaut ko apmeklējot kopā ar e, diplomātiem un ministriem, jā, mēs devāmies uz, um, uz rietumu krastu, Un, protams, UNVRA skolu parlamenti vēlētos tikties ar Eiropas parlamenta deputātiem, iedomājieties, ko tas nozīmētu šiem jauniešiem redzēt, kāda ir demokrātijas loma, kā tas strādā skolu parlamenti. Protams, viņi nodarbojas ar skolu prioritāšu risinājumu arī par to, kā palīdzēt eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet eh, tiekoties ar šiem pārstāvjiem, viņiem ir pilnīgi skaidrs, ko viņi vēlas un ko sagaida no mums, no UNVRA. Tā tad, eh, jā, viņi mums stāst par savām vīzijām un to, ko konkrēti vēlētos īstenot. Tā tad vēlreiz eh, tas būtu ļoti interesanti, ja mums izdotos tikties. Mēs izveidosim eh, visu skolu centrālo parlamentu, lai no visām skolām skolu parlamentu pārstāvi tiktos tādā konferencē Un varbūt, ka tad jūs varētu ierasties, vai arī šī skolu centrālais parlaments varētu ierasties Briselē. Tas būtu ļoti interesanti, ja mums tas izdotos. Bet tiešām sadarbība jau kādā formā ir ļoti vēlama. Es zinu, ka Šulca kungs pats personīgi ir ieinteresēts, lai gazas sektors tomēr vizītēm taptu atvērts. Vēl man uzdeva jautājumu Un, ja es pareizi sapratu pēdējo jautājumu, pareizi, tad vai notiek diskusijas starp studentiem un mācības spēkiem par to, kas tad gazas sektorā reāli notiek? Varbūt mans personīgais skatījums būtu tāds, ka, protams, ikdienas jau cilvēki izvērtē savu ikdienas dzīvi un situāciju, un Protams, viņi saprot, kādas ir okupācijas un blokādas sekas. Protams, ka viņi ļoti kritiski un arī paškritiski runā par to, ka trūksta vienotības starp dažādiem Palestīnas eh, nodali, nogrupējumiem, ja vēlaties. Viņi arī ļoti kritiski Eh, izturs pret eh, starptautiskās sabiedrības rīcību. Piemēram, bieži vien par apvienotās nācijas rīcību mēs dzirdam kā par lielas vilšanās avotu, ka viņi tik ļoti cerēja uz nācijām un tagad tas viss ir beidzies. Protams, ka eh, skolās mēs mēģinām tādos lielos vilcienos mācīt cilvēku tiesību pamatus un saskaņā ar apvienoto nāciju vērtībām. Un ļoti svarīgi jauno cilvēku pašcieņai ir šīs vērtības izprast un arī iemācīties. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņu savu situāciju skatās pietiekami reāli. Un tāpat skatās arī uz savu kaimiņu un starptautisko situāciju. Tad eh, bija komentārs par to, ka Eiropai vajadzētu vairāk iesaistīties, un tad varbūt mans papildu komentārs vai pretkomentārs. Par 500 tūkstošiem studentu. Tātad no 1 līdz 9 klasē ir šis skaitlis. Un ir arī tādi, kur mācās desmitajā klasē. Mēs nevaram viņus apmācīt tālāk, un mēs nevaram arī visos uh, visos priekšmetos viņiem nodrošināt desmitās klases izglītību, jo tam trūkst līdzekļu. Un man ļoti svarīgi šķiet uh, paplašināt UNVRAS piedāvāto skološanos. Jūs man varat tad jautāt, kāpēc mēs nenodrošinam apkla, apmācību 11. un 12. klasē, tāpēc, ka mums vienkārši nepietiek līdzekļu, lai nodrošinātu 10. klases izglītību. Bet e, jā, mēs esam ieguvuši certifikātu, ka mēs varam apmācīt student, varam apmācīt skolēnus visās šajās <clears throat> klasēs saskaņā ar Jordānijas likumdošanu un skolu sistēmu. Tātad mūsu piedāvātā izglītība viņiem nodrošina iespējas tālāk studēt augstskolās. Par skolotājiem 22 tūkstoši skolotāju, kas eh, strādā UNVRA paspārnē, visi kā viens ir palestīnieši, ir varbūt pāris izņēmumu mūsu izglītības programmas eh, vadītājs un vairāk štāba darbinieki. Bet eh, tie, kas strādā skolās, pilnīgi visi ir palestīnieši, kā jau es teicu, 98% no visiem UNVRA darbiniekiem ir palestīnieši. Un tas arī ir tik svarīgi šī specifiskā pievienotā vērtība, ka visi, kas strādā šajā reģionā, nāk paši no šā reģiona. Un eh, ļoti pieredzējuši kolēģi strādā šajos projektos. Un eh, pavisam kopā šie 22 tūkstoši, kas strādā, pavisam kopā viņiem ir 40 tūkstoši pieredzes gadu. Iespaitīgi par šo nulles pieaugumu mūsu budžet, budžetā. Mums e, izdevās tā kā saglabāt izdevumus patreizējā līmenī, bet e, mēs e, palielinājām skolēnu skaitu klasē, un tas savukārt ietekmē izglītības kvalitāti negatīvi. Šobrīd no 38,5 vidēji klasē mēs esam palielinājuši skolēnu skaitu uz 39,5. Tas patiesībā nozīmē, ka mums ir vidēji 40 skolēnu klasē. Tas ir liels izaicinājums, bet, kā jau teicu, mēs mēģinām sniegt izglītību pēc iespējas vairāk bērnu. Šogad īstenotie pasākumi noteikti kāda acīs izskatīsies kā pakalpojumu apjoma samazināšanās, bet tā nav. Un e, mēs pārgājām uz e-kartē maksājumos, jo Palestīnu bēgļu status šajā reģionā bieži vien ir saistīts ar pārtikas paciņu saņemšanu. Tātad tas tieši tā arī līdz šim ir bijis, ka uh, Palestīnas bēgļi saņēma humanitārās paciņas. Un lai nebūtu tā, ka katru reizi viņi saņem vienu un to pašu pārtiņ, pārtiks paciņu, mēs tagad tī, šo naudu tā tad eh, patiešo iepludinām vietējā tirgu, ja tā varētu teikt, jo nauda vairs netiek izmantota, lai pirktu pārtiku ārpus Palestīnas teritorijām, bet tā tiek pirkta uz vietas. Tātad 120 dolāri gadā, bet ja ekonomika ekonomiskā situācija mainīsies, tad palestīnieši baidās, ka šī naudas vērtība samazināsies, bet tam mēs cieši sekojam līdzi. Tātad, ko es vēlējos teikt, ka e, cilvēkiem bieži vien šķiet, ka pakalpojumi samazinās, bet tā nav. Nākamais, e, ja, teiksim, tiks pārskatīts mūsu budžets tuvākajā gadā, un e, tad e, cilvēki jau nezinās, vai pieņemtie lēmumi viņas ietekmē tieši vai nē, bet mūsu darbā, UNBRA darbā, ik viens pieņemtais lēmums atspoguļojas tieši viņu dzīvē. Un e, palestīnieši dzirdot vārdu UNVRA reformas, reformas, tas nozīmē, ka kaut kas mums respektīvi palestīniešiem tiks atņemts, jo tā viņi ir dzīvojuši jau paudzēm, tātad vārds reformas viņos izraisa negatīvas vibrācijas. Jūs eh, runājat par tā saucamo zaudēto paudzi, zaudēto izglītības ziņā. Tas ir ļoti sasāpējies jautājums, jo šodien tuvajos austrumos eh, ir izveidojusies bēgļu grupa, apmēram tikpat liela kā palestīnieši - 5 miljoni, un šeit šiem bēgļiem nav pieejama uh, tāda pati izglītība kvalitātes un apjoma ziņā kā Palestīnas bēgļiem, bet eh, dažādu iemeslu dēļ UNVRA nesniedz izglītības pakalpojums sīriešu bēgļiem. Tātad mēs visu koncentrējam uz palestīniešiem, bet eh, pavisam godīgi es domāju, ka eh, pasaule varētu labāk izmantot UNVRA iekšpusē uzkrāto pieredzi, ja mēs izglītību piedāvātu ilglaicīgi bēgļu kopienai kā tādai. UNVRA ir uzklā, uzkrāta milzīga pieredze. Kā jau es teicu, ja mums būtu tāda iespēja, finansiāla iespēja, šobrīd mums tādas nav, bet ja mums tāda būtu, piedāvāt mūsu uzkrāto pieredzi citām aģentūrām, kas darbojas ar bēgļiem, piemēram. Es domāju, ka daudzi palestīnas skolotāji vēlētos sniegt savu pieredzi ja viņi varētu strādāt ar citiem bēgļiem. Un visbeidzot, jūs jau pieminējāt Eiropas iesaistīšanos, un par to um, teicos atbildam vēlāk. Uh, šobrīd ir tā saucamais uh, pārbaudas periods, pārbaudas periods Eiropas vērtībām, par to mēs bieži dzirdam. Tātad es nāku no valsts, kas nav dalība valsts, bet uh, Daudz no maniem tautiešiem pat uh, eh, izturst tā, it kā nedzīvot Eiropā, un nē, mēs esam pašā Eiropas sirdī, un tomēr mums, kā Eiropiešiem, šobrīd ir jāiztur pārbaudījums, un šis pārbaudījums katrā valstī ir savādāks. Uh, Daudzās eh, konferencēs mēs dzirdam par emocijām. Dažas no šīm emocijām un kritikas ir ļoti pamatota. Tātad Eiropā ierodas pārāk daudz bēgļu un par to tiek runāts arvien vairāk cilvēku tā uzskata. Cilvēktiesības, eh, bēgļu tiesības, Šobrīd Eiropai ir pienācis laiks pateikt, ka šīs te bēgļu tiesības un cilvēku tiesības sākas mūsu pašu sētā, un tāpēc Eiropai pašai ir jāizpilda starptautiskās apņemšanās. Es strādāju sarkanajā krustā desmit gadus pēc 11. Eh, septembra notikumiem, un atkal es to atcerēšos vienmēr, ka gan apvienotajās nācijās, gan, apie, gan eh, Eiropas Savienībā viņi runāja par to, ka Ženēvas konvencija vairs netiek atjaunināta. Tātad tie, kas toreiz 49 eh, 2009. gadā vienojās par Ženēvas konvenciju un to ratificēja, viņi nebija gatavi un nezināja, ka būs tāds Alkaīda fenomens. Tā jau arī ir. Bet vai jums šķiet, ka 49. gadā sarunu vedēji vai viņiem bija nepieciešams kāds cits pamats nekā tās šausmas un vājprāts, ar ko pasauli sastapās otrā pasaules karā. Tātad cilvēktiesību deklarācija, Ženēvas konvencija ir otrā pasaules kara šausmu rezultātā radusies, radies dokuments. Un ja mēs tagad sakam, ka tas ir novecojis, un ja mēs vēlamies atklāt sarunas par to, ka tur kaut kas ir jāmaina Ženēvas konvencijā, eh, es nezinu. Tuvajos austrumos tas nozīmē precīzi to, tagad varbūt salīdzināšu ar savu valsti, Libānā ir tikpat daudz iedzīvotāju kā Šveicē. Tas nozīmē, ka šodien, tad Šveicē, mums ir jāuzņem 3 miljoni, un tagad, lai rakst, skatos uz Fronta kungu, tā tad 3 eh, miljoni austriešu, piemēram. Tas tad ir eh, konkrēta situācija, kādā šobrīd dzīvo Libāna. Šveicē bija histēriskas debatas, kad parādījās baumas, ka tajā ieradīsies 350 bēgļu. Protams, mēs nevaram, teiksim, neņemt vērā Eiropiešu bāžas bēgļu sakarā, bet ja mēs reāli paraugamies uz cilvēku pārvietošanās cēloņiem, Tad es esmu strādājis 25 gadus kara zonās, un ticiet man, es nekad neesmu sastapis nevienu, kurš vēlas kļūt par bēgli. Es neesmu sastapis nevienu, kurš vēlas palikt bēgļa statusā. Protams, visi kā viens vēlas, ja nu ir jābūt par bēgli, tad būt par bēgli pēc iespējas tuvāk savām mājām. Un eh, politisks eh, process jau nav konfliktu pārvaldības kodolā, jo mēs varam konfliktus uzraudzīt un pārvaldīt 50 gadus, ja vēlaties, bet vai konflikts ir atrisināts? Nav. Mums ir jāstrādā, lai konflikti beigtos. Mēs varam konfliktus pārvaldīt līdz bezgalībai. Tātad eh, es nedomāju, ka UNVRA vajadzētu darboties bezgalīgi ilgi. Paldies! Thank you. Liels paldies! Nu tad, lūk, Tairinen kungs, jums tagad vārds. Elmārs ir viss pieklājīgākais cilvēks pasaulē. Viņš nu jau ceturto reizi man piedāvā izteikties, cik lieliski. Ārkārtīgi priecājos ka varu attīstības komitejas vārdā teikt paldies Krēnbulkungam par viņu prezentāciju. Sekošu Elmāru piemēram. Un nu, noslēgumā savu uzstāšanās runāšu somu valodā, tā kā jums droši vien būs jāuzliek austiņas. Šķiet, ka otrais kanāls ir angļu valoda. Godātais priekšsēdētāja kungs, Mums uh, ir bijusi ārkārtīgi interesanta viedokļa apmaiņas stunda. Ārkārtīgi, ārkārtīgi interesants, interesanti bija uzklausīt uh, mūsu viesi teikto. Un uh, mani aizskāra, manas emocijas uh, aizskāra tas, kāda ir tuvo austrumu situācija un īpaši Sīrijas situācija šobrīd. Tātad karš Sīrijā, kā tas ietekmē UNVRAS darbu un kā UNVRAS darbs ietekmē palīdzību Palestīnai un ka Palestīna tā kā jūtās stiprāka dzīvot tuvajos austrumos, tā tad jūsu palīdzība bērniem ir ļoti augstu vērtējama. Otrs, ko es tā kā nezināju līdz šim, es nezināju, cik ārkārtīgi daudz cilvēki ir gājuši bojā, sniedzot šo humanitāro palīdzību. Šis ceļš ir bīstams, un es tiešām jums novēlu, lai jūsu palīgiem būtu griba šo darbu turpināt. Attīstības eh, komiteja vienmēr ir uzsvērusi gan humanitāro palīdzību, gan attīstības palīdzību. Tas viss ir jāsavēl kopā, bet, kā jūs teicāt, mēs esam atkarīgi viens no otra, un tas ir ļoti svarīgi. Mums ir um, Henriks Korero, kurš ir uh, referents par šo jautājumu, un mēs uh, piedalījāmies uh, humanitārās palīdzības samitā, un, protams, mēs mēģinam ietekmēt šo situāciju pasaulē. Bet eh, īpaši lielu uzmanību mūsu komitejā ir izpelnījusies bērnu izglītošana un arī eh, kā izglīdot bērnus eh, konflikta situācijā, tādās ārkārt konflikta situācijās un arī konfliktos, kuri ir ieilguši. Es zinu, ka jūsu darbinieki sadarbojas un sadarbībā ar attīstības komitejas deputātiem dokumentu Education in Emergencies, un nākamnedēļ ir paredzēta šīs paneļa diskusijas. Un tad man būs iespēja tikties ar Džuliju Enādi, kas ir Austrālijas bijušais premjers un kas šobrīd vada šo globālās partnerības palīdzības paneli. Tātad mēs šo paneli izveidojām kopā. Es ceru, ka tas turpinās darboties veiksmīgi arī turpmāk. Un es ceru, ka mūsu sadarbības rezultātā tātad eh, Eiropas parlaments, attīstības komiteja, ārlietu komiteja Eiropas parlamentā, ka mēs visi kopīgiem spēkiem palīdzēsim. Paldies eh, par šo pēdējo pusotru stundu. Dank. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies arī no manas puses no sirds visiem, kas bija šeit klāt pēcpusdienā. Nu, un nākamgad, protams, mēs atkal šo sadarbību turpināsim. Līdz ar to šīs dienas sanāksme ir slēgta un rīt pūkstens deviņos darbu atsāksim. Paldies.